pieejama Eiropas parlamenta mājas Tālāk, izmaiņas darba kārtībā. Jūsu rīcībā ir pēdējais darba kārtības projekts, kas tika pieņemts 10. novembrī priekšādātāja konferencē. Saskaņā ar 137. pantu jūs esat to saņēmuši. Tas pieejams jums pilnīgi visiem kas attiec uz pirmdienu un otrdienu, nav ierosināts nekādas izmaiņas darba kārtībā, bet par trešdienu gan. Saskaņā ar politiskajām grupām, visām politiskajām grupām, debatas trešdien tiks grozītas šādā veidā. Pirmām kārtām sāksim ar paziņojumu par ES un ASV samitu. Nākamais darba kārtības jautājums būs mutiskais jautājums par atvērto internetu. Tālāk mutiskais jautājums par Romu situāciju, ceturtais jautājums paziņojums par ķekaru munīcijas aizliekšanu un visbeidzot mutiskais jautājums par PVN tiesību aktiem un digitālo tirgu. Tātad šādā veidā tiek grozīti darbu kārtības punkti. Visi pārējie darbu kārtības punkti trešdien trešdienas rītā paliek, tiek saglabāti nemainītā secībā. Un gribēju jums vienkārši informēt par to, ka par šo jautājumu ir pie, vienošās visas politiskās grupas ceturtdien, arī nelielas pārmaiņas. Pirmām kārtām saskaņā ar visu, visu politisko grupu vienošanos komisijas paziņojums par ieguldīju, kopējās sivsaimniecības politikas ieguldījumu sabiedrības eh, preču ražošanā ir izņemts no darba kārtības. Tāpēc šāda komisijas paziņojuma ceturtdien nebūs. Un ceturtdien tāpat atkal vienojoties visām politiskajām grupām un attiecībā uz Fleckensteina kunga ziņojumu par Eiropas zivsaimniecības drošības aģentūru Um, šobrīd balsojums paredzēts ceturtdien. Politiskās grupas ir nolēmušas šo jautājumu nes neskatīt šajā plenāra sesijā, bet tā vietā par to balsot trīs se, plenāra sesijā, kas notiks laikā no 3. novembra līdz 1. decembrim, tātad pēc divām nedēļām ar divu nedēļu kavēšanos, un par to, kā jau teicu, vienojās visas politiskās grupas. Nu, lūk, tādas izmaiņas darba kārtībā, dāmas un kungi. Un tagad līdz ar to varam ķerties pie pavisam uh, konkrētās darba kārtības. Bet posauta kungs, jūs vēlaties runāt? Priekšsarētāji kungs, liels paldies, es jūs īsti labi nesapratu, jo tulkojumā tika sacīts, ka par Fleckensteina ziņojumu balsošana tiek pārcelta uz minisesiju, bet otrreiz teica, ka arī debatas pārcels. Varbūt jūs varētu lūdzu precizēt. Posowanie przesunięte jest pārlikts tikai balsojums, pasaulta kungs. Balsojums pārlikts uz vēlāku laiku. Tātad ceturtdien šīs plenārsesijas laikā balsojums par šo ziņojumu nenotiks, bet balsojums notiks 30. novembrī vai 1. decembrī. Tātad pārlikts uz vēlāku laiku ir tieši balsojums par Fleckensteina kungu ziņojumu. There was never a debate. There was only a vote. There was never a debate. Yeah. Dziękuję Państwu. Na tym skończyliśmy. Lielas paldies. Līdz ar to esam noslēguši šos, šo darba kārtības punktu un varam pāriet pie pirmā darba kārtības punktu, kas ir Deboras Sarakjānī ziņojums. Nē, vēl kāds vēlējās no zāles runāt? Zilās kartiņas jautājumā, ne? Tikai gribēju lūgt jūs uzmanību priekšsādātāji. Priekšādā es ceru, ka jūs varēsiet man kaut kā palīdzēt šā jautājumā. Ir pagājuši nu jau pieci gadi, kopš īrija saņēma oficiālu atzīšanu šeit. Bet, un Eiropas parlamentam ir mājas vietne 22 vai 23 valodās, bet tāda nav pieejama īra valoda. Es gribu lūgt jūs palīdzību. Kad beidzot tiks ievērot atbilstību tam eh, noteikumiem, kam pakļaus visas iestādes un būs pieejama informācija visās 23 valodās un nebūs diskriminācijas pret īru valodu. E, džinkuje, pan... Lielas paldies! Priekšsēdētājs turpina par jūsu izteikumu. Dziękuję. E, pan Mičo kungs, jums vārds. Lielas paldies priekšsēdētāji. Es gribētu arī teikt pāris vārdus. Es gribu atbalstīt Galagera kunga teikto. Es domāju, ka ir ārkārtīgi eh, nu, nepatīkam, ka viena valoda, lūk, tieši netiek izmantota, veidojot Eiropas parlamentu mājas vietni. Tas nav pareizi. Priekšsēdētājs turpina. Es šo situāciju izskatīšu, un šodien nevaru vēl uz to komentēt, Bet eh, Gallagher kungs, paldies jums, Mičā kungs, arī jums paldies. Šo jautājumu izskatīšu sīkāk, pēc iespējas ātrāk. Madam, point of order. Yes. Uz reglamentu. Paldies atsaukt uz reglamentu. Jā, De Bruns kundze, par šo pašu jautājumu runājot, kad es šeit parlamentā runāju, es vienmēr runāju īru valodā. Un viss, ko es saku, tāpat arī tiek rakstīts īru valodā. Šis teksts pēc tam paliek manas uzrakstītajā valodā, līdz kamēr tas tiek iztolkots pārējās 22 valodās. Un tad pēkšņi mans oriģināli sagatavojas teksts kaut kur pazūd. Tātad tas, ko es saku īru valodā, un tas dokuments, ko oriģināli sagatavoju, vairs Eiropas parlamenta mītnes eh, eh, vietnēs, atvainojos, internetu vietnē neparādās. Nē, kā jau teicu, vairs neko atsevišķi komentēt nevaru, personīgi pārvaldīšu situāciju, turpina priekšādātājs. Un šīs diskusijas šobrīd pārtrauksim, es saprotu, ka tā ir ļoti nopietna problēma, piekrīt jums, bet tagad turpināsim darbu. Tātad, pirmais darba kārtības punkts ir Eiropas dzelzceļa vienotā telpa, tas ir ziņojums, ko sagatavojas Debora Sarakjānija. Sāksim debats par šo jautājumu un vispirms došu vārdu referentei. Serek Jānī kundze, jums vārds. Grazie, prezidente. Prima... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Pirms pavisam īsi iepazīstināšu ar savu ziņojumu, es vēlētos sākumā izteikt pateicību ēnu referentiem, kas strādāja kopā ar mani eh, pie šī ziņojuma.